Grazie. Il processo verbale della seduta del 18. 18. datumu. Ā, nē, tagad Galagara kungs vēlreiz par reglamentu. Galagara kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, es mēģināju piesaistīt jūsu uzmanību jau pirmdien. Šodien arī mēģināšu. Runa ir par eh, īrijas eh, zvejnieku organizāciju. Es gribēju mm, izteikt līdzjūtību, kad eh, pieci zvejnieki pie Korkas piekrastes mm, gāja bojā pagājušā nedēļa, bet brīnumanā kārtā viens zvejnieks ir izdzīvojis, mm, pārdzīvojis šo katastrofu, bet pieci gāja bojā. Un, um, varbūt mēs um, varam arī viņiem uh, veltīt šo klusuma brīdi. Jā, paldies. Protams, ka mēs to arī darīsim. Paldies par jūsu norādi. Mēs jūs atbalstīsim. Un tagad darba kārtība. Simpson kungs